un eh, šis, eh, šī programmas, šīs programmas tiks sagatavotas atbilstoši institucionālajiem procesam. Paldies! Komisār, komisārei, eh, tad balsosim rītdien 11.30. Un nākamais darbu kārtības punkts ir vēl viens Patrisa Tirolienas ziņojums. Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību. Mm, došu vārdu referentam četras minūtes. Priekšsēdētāji, darbie kolēģi, asociācijas līga līgums, kas noslēgts iepriekš, izbeigsies šajā gadā, un tāpēc ir nepieciešams uh, to pagarināt, ņemot vērā uh, reģionālo kontekstu. Un mūsu mērķis - globalizācija un arī tirzniecība, arī dažādi vides un klimata jautājumi liek mums domāt par jaunām lietām un ķerties pie to sakārtošanas. Un tāpēc ir jādomā par šīm teritorijām, jāsaista ar attīstības aspektiem. Mēs runājam par noteiktām grūtībām, ka tāda kā vides trauslums, arī nepieciešamība šīm valstīm nodrošināt ilgspējīgu attīstību, cīnīties ar neaizsargātību, un tāpēc ir attiecīgi jāpārskata šis LAA, ja pievēršot uzmanību partnerības normām, tad, tad mums ir jādarbojas 12. gadā sākot um, šīs sadarbības, arī zaļā grāmata, komisijas paziņojums, arī pozīcijas dokumenta parakstīšana. Un droši vien arī zināsiet, ka komisija arī septembra mēnesī organizēja uzklausīšanu par šo LAA pārskatīšanu. Šeit eh, mums ir nopietns eh, precedents, mums ir pieeja mazināt eh, nabadzību, arī pielāgot īpašas, šo, šo tekstu īpašām AZT teritoriju vajadzībām mēs domājam par asociācijas nākotni un par prioritātēm. Un mēs, vispirms mēs gribam, lai šīs aizjūrzemes un teritorijas saglabātu savu konkurētspēju, eh, lai saglabātu inovācijas spēju, arī dinamisku attīstību, ņemot vairāk globālo kontekstu, piemēram, runājot par ilgspējīgu attīstību, ir nepieciešams stiprināt konkurenci, arī piesaistīt attiecīgām programmām, kas stiprina uzņēmēju darbību un pētniecību. Un ir jānodrošina arī vienkāršota procedūra, iespēja piedalīties programmās, iesaistīties dažādos uzņēmumu tīklos, runājot par tirzniecības jautājumiem. Eiropas Savienības tirzniecības politika ir vājinājusi tarifa preferentes, un tas tiešā veidā ir ietekmējis ražošanas izmaksas tirzniecībā ar trešajām valstīm. Te tīpaši ir jāpieņem izcelps noteikumi, arī piekļuve tirgumu, kas ir apgrūtinātā AZT uzņēmumiem te vajadzētu paredzēt elastīgāku pieju. Nevienmēr normas, kas ir pārredzētas izcēlas noteikuma sakarā, tiek attiecināts automātiski arī uz AZT. E, Tātad vienkāršota procedūra ir svarīga un ir nepieciešams sakārtot eh, finanšu instrumentu, konkrēti Eiropas attīstības fonda efektīvu izmantošanu un pēdējā lieta, ko es gribēju teikt. Es apstājos, un te es arī apstāšos. Paldies! Liels paldies referenta kungam. Tagad mums ir brīvais mikrofons. Marija Deselkundze, priekšsēdētāji, komisārs kundze, godīgas attīstības noteikumu izmantošana sociāla ekonomiskā ziņā pašiem vājākajiem attālināt attāl tālākajiem reģioniem ir ļoti apsveicams pasākums, ir tīpaši, ja runa par AZT teritorijām. Šeit mēs redzam Eiropas Savienības solidaritātes deklarējumu, kas ir viens no pamatprincipiem. Ir nepieciešams mazināt uh, neaizsargātību, ciešāks darbība ar partneriem, AZT konkurētspējas veicināšana, pielāgošanās spēju uzlabošana. Tas ir kaut kas e, absolūti nepieciešams e, šī, šīm teritorijām mums ir jāpalīdz eh, aizjūras zemēm un teritorijām, ir tīpaši tad, ja kaut kāds Eiropas Savienības tirdzniecības politikas lēmumi negatīvi ietekmējuši attīstību, mums vajadzētu atbalstīt turismu, lauksaimniecību, zvejsaimniecību. Mēs redzam, ka notiek arī negatīva diskriminācija. 150 km limits pārobežu sadarbībai ir jāmaina nekavējoties. Paldies. Munis Bunga. G Paldies! Es gribētu pateikties referentam par šo darbu un arī par sadarbību, eh, par jautājumu risināšanu attiecībā uz aizruzemēm un teritorijām, asociācijas līgums. Eh, es esmu eh, priecīgs, ka šis sadarbības aspekts tiek attiecināt uz šo teritoriju. Tālāk par finansējumu jautājumu ir nepieciešams efektīvi to izmantot, lai cīnītos ar pašiem masākajiem izaicinājumiem. Un vēl es gribētu atsaukties uz komisijas priekšlikumu. Ehm, tad komisijas priekšlikums ir lielisks solis uz priekšu par eh, nerības mērķis ir nav cīnīties pret nabadzību, kā tas ir AKK, bet te ir vairāk akcents uz konkrētspējas stiprināšanu un vājo vietu pārvarēšanu, un te ir dažādi aspekti, un jāņem tie ir vērā kopienas programmās, kur šīs valsts varētu piedalīties un piedalās. Paldies! Basesku kundze. Paldies, priekšsēdētē. Lai arī šīs teritorijas nav daļa no Eiropas Savienības, tomēr šīm aizjūras zemēm ir strateģiska nozīme. Asociācijas līguma atjaunošana ir ļoti būtiska. Tas palīdzēs mums stiprināt konkurētspēju, arī mazināt neaizsargātību. Uh, Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar šīm valstīm un jāliek akcents uz noteiktiem sektoriem, kas veicina izaugsmi, piemēram, turismas, lauksaimniecība, ir arī zvejniecība jāatbalsta šajās zemēs un teritorijās, jācīnās pret nelegālu zveju, piekras zonu pāraudzība ir vēl viena joma un visbeidzot palīdzība, kas tiek sniegta šīm valstīm, ir, tai būtu jānodrošina labāka integrēšanās dažādās reģionālās ekonomikās sadarbība ar partneriem. Bet visi šie pasākumi ir jāpielāgo attiecīgās zemes un teritorijas specifikai. Paldies. Tagad došu vārdu komisārei Hedegardes kundze. Godājumie deputāti, at atkal gribētu pateikties referentam par šo ziņojumu. Paldies, ka jūs atbalstat komisijas priekšlikumu. Gatavojoties eh, šai sarunai, mēs esam uzklausījuši komentārus, dažādas viegokļus, un mūsu galējais teksts parāda mūsu vēlēšanos palīdzēt aizjūrzemēm teritorijām, veicināt to ekonomisko attīstību. Šis priekšlikums par asociāciju ar šīm zemēm teritorijām, tas ņem vērā ļoti daudz un dažādus problemātiskos aspektus. Mēs ņemam vērā arī salīdzinošās priekšrocības un arī nākotnes attīstības iespējas. Šeit es gribētu pasvītrot vienu tādu izmaiņu elementu, kur mēs redzam būtisku atšķirības ar 2001. gadu, kad tika pieņemts lēmums. Šeit ir sadaļa par uh, klimatu, par vidi un par uh, dabas katastrofu riskiem. Es gribētu vēl atgriezties pie ziņojuma atsevišķiem punktiem. Runājot par konkrētu spēju, es gribētu pasvītrot, ka konkrētu spējas uh, atbalstīšana ir viens no galveniem mērķiem sadarbības veicināšanās ar Pēdējo Savienību un aizjūtas zemēm teritorijām. Ir vesela rinda lēmām iekļautās um, pasākumu jomas, eh, kur, pie kurām mēs turpināsim strādāt. Mēs negribam nosaukt konkrētas nozars, kur mēs veicināsim attīstību, mēs drīzāk gribam tādu horizontālu pieeju, un priekšlikumā mēs rakstam par to, ka varētu iesaistīt ar noteikumiem nosacījumiem visas aizjūras zemes teritorijas mūsu programmās. Uh, Mēs gribam veicināt aktīvu AZT valstu piedalīšanos horizontālajās programmās, tomēr asociācijas lēmums nevar piešķirt piekļuvi kaut kādiem konkrētiem instrumentiem, jo tas būtu pretrunā ar mm, juridiskiem aspektiem. Uh, Mēs ņemam vērā parlamenta teikto par to, ka ir nepieciešami vienkārši un skaidri noteikumi un procedūras attiecībā uz finanšu lietu īstenošanu. E, to mēs e, attiecīgi atrisināsim, konsultēties ar aizjūras teritorijām un attiecīgām dalībvalstīm. Un lēmums par finansiālo palīdzību Tas būs 11. Eiropas attīstības fonda ietvaros un programmēšanas vadlīniju kontekstā pieņems, tad visas šīs jaunās procedūras tur tiks ņemtas vērā lēmums ir nopietni solis uz priekšu, lai uzlabotu AZT teritoriju stāvokli, lai arī mūsu sadarbība bazās uz vispārējo tarifu preferenču mo modeli, tomēr mums vajadzētu atvieglot izcelsmes noteikumu ievērošanu attiecībā uz maziem sūtījumiem, e, tādā veidā tas atvieglotu tirzniecisko sakars ar kaimiņiem un visbeidzot mēs varētu ļaut arī izmantot atkāpes. Un vēl jaunā piekļuva iz sociālus noteikumus vienkāršos tieši attiecībā uz veisamniecības produktiem. Runājot par procedūrām, jaunie noteikumi no 2017. gada vienkāršos reģistrēšanas nosacījumus, ieviešot arī pašsertificēšanos. Par reģionālo sadarbību komisija piekrīt rezolūcijā teiktajam, un šis jautājums jau ir priekšlikumā iestrādāts Reģionālais sadarbība var norisēt dažādās formās, varētu būt informācijas apmaiņa, arī labās praksa apmaiņa. Vēl viens aspekts varētu arī programmās dalību atbalstīt. Un lēmumā ir norma par noteikumu formulēšanu, lai labāk uh, varētu izmantot finanšu instrumentus ar partneriem, kas atrodas vienā un tajā pašā geogrāfiskajā zonā. Mēs gribam AZT atbalstīt, gribam, lai liederīgi tik attīstīts uh, attiecības ar kaimiņu valstīm, lai būtu vienādi problemātiski jautājumi risināti. Mēs domājam arī par nodarbinātību, izglītību, sociāliem jautājumiem Jaunkaledonijas programmas, piemēram, šeit ir minams kā paraugs, sadarbība ir jābalsta uz likumdošanas priekšlikumu pamata. Un mēs domājam arī par lipīgo slimību izplatīšanu, kas arī ir aktuāla tēma, un te ir paredzēts ievies sociālo sadaļu kur būs cits darbā runāts arī par nodarbinātību un sociālo politiku. Tālāk par šo sadarbības formu ar parlamentu. Es gribētu teikt, ka e, parlamenta locekļi tiks informēti un būs cieši saistīti ar lēmumu tālāko virzību Savienības Savienību un AZT valstīm. Paldies! Κύριε και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα...